Myślę, że powoli możemy zacząć. Mēs jau varam sākt lēnītēm, lai uzlabotu jūsu garastāvokli. Tad uh, varu teikt, ka Desa kungu es no sākuma nepamanīju, kad viņš atnāca uh, pie savas vietas. Skatos, ka tur ir rakstīts, ka viņa vārds, bet uh, krēsla viņam nebija. Nē, nu varbūt tā nejauši sanāca, bet varbūt kāds speciāli jums atņēma krēslu. Nu tad sāksim. Principā var teikt, jau esam sākuši. Un kā tulki lūdza nolasīt savu paziņojumu, tad mēs labprāt viņus uzklausīsim. Tad lūdzu, cienījamie tulki! Tagad ir laiks izmantot savu pārstāvi, lai paustu savas domas, lūdzu. Państwa, oklā. Paldies! Jā, jūs dzirdat arī aplausus. Tie apliecina, ka mēs atbalstam jums, sniedzam jums atbalstu. Paldies tiešām par jūsu paziņojumu. Un es domāju, ka Drīz jau ir uh, brīvdienas, jo es skatos, ka administrācija tā kā kavējas savā rīcībā. Tagad ir darba kārtības pieņemšana, ja nevienam nav iebildumu, tad uh, darba kārtība ir pieņemta, tiek uh, nodrošināts tulkojums 20 valodās, un tagad ir trešais darba kārtības punkts, uh, tā ir balsošana vispirms uh, Envi komitejai par augu aizsardzības līdzekļu regulas īstenošanu. Pīters Jārs ir mūsu referents. Lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāja kungs, labrīt visiem kolēģiem. Jā, jūs jau pamanījāt, ka man nebija vietas, kur apsēsties, bet uh, koordinatoram varbūt nevajag nemaz nu, nav nepieciešama uh, vieta, kur apsēsties, ja viņš var arī stāvēt un visu vadīt. Nu, tagad praktiski runājot konkrēti par šo ziņojumu. Vēlos pirmām kārtām pateikties ļoti konkrēti par tiešām lielisku sadarbību ar ēnu referentiem. Mēs tiešām tā ļoti koncentrēti, konkrēti, mērtiecīgi strādājam, lai varētu panākt kompromisus. Divas lietas vēlos paziņot. Pirmām kārtām par būtiskāko, ko mēs vēlamies šeit panākt ir, ka regulas 2009. Eh, gada uh, aspekti, kas ir saistīti ar augaisardzības līdzekļiem un ar vajadzību mazināt birokrātijas slogu, šobrīd šie mērķi nav panākti, un līdz ar to ir nepieciešams jauns regulējums, jauna regula. 120 dienas ir uh, tas laiks, kurā bija nepieciešams aktīvo vielu apstiprināt, tas nav paveikts, un tad līdz ar to ir jāgrozā. Uh, Es ļoti gribētu, lai visi šie labie kompromisi, ko esam panākuši, lai mēs šo kompromisu gāru mēs noteikti nepazaudētu un lai arī vidas komitejas uh, galīgajā priekšlikumā um, tas viss saglabātos, ja tas liecinātu tiešām par lielisku sadarbību starp komitējām. Paldies! Tiešām, jā, jūsu vēlme ir ļoti ambicioza, nu tad ceram, ka tā arī būs. Tad ir jāsāk balsot. Vispirms A kompromiss. Sākam balsot. Sākam balsot A kompromiss. Pagaidīsim jūs. Labi, tad beidzam balsot. Kompromiss ir pieņemts. Tālāk ir B kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad ir C kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies! Tagad ir D kompromiss. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad ir D kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad ir F kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir 50. grozījums. 50. grozījums, kas par ar rokas pacelšanu, kas pret, atturas, pieņemts. Tagad ir grozījums 52, kas par, kas pret, pieņemts. Agņokungs, lūdzu. Chairman, do you mind if I just interrupt the vote? Es gribētu pārtraukt šo balsojumu cilvēks, kurš ir aizgājis, atstāja savu telefonu, un šis telefons skaļi klaigā. Es gribētu, varbūt, lai to izslēdz. Okay. Man vienkārši nav to tehnisko iemaņu, lai tam pašam izdarītu. Liet, ļoti atvainojos priekšsēdētāja kungs, bet es domāju, ka tas daudziem traucē. Nu, ja kas izmetīsim, saka priekšsēdētājs. Tagad ir 52. grozījums, kas par Vēlreiz, jā? Ja? Pieņemts. Grozījums 54. Kas par? Pieņemts. 55. grozījums, kas par? Pieņemts. 56. par? Pret. At, at, noraidīts. 57. par? Pret. Noraidīts. Kompromiss gā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir grozījums 139 ar roku. Sākam balsot. Kas par, kas pret? 140. grozījums. Nē, pagaidiet mirklīti. Poprawka 139. 139. grozījums taču ir pieņemts. Vai ne? 140 grozījums, kas par, pret, noraidīts. 158 par, pret, noraidīts. Kompromiss H. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir Grozījums 14. Kas par? Pieņemts. Grozījums 16. Kas par? Pieņemts. 17 par. Pret. Noraidīts. 18 par. Pieņemts. 21 par. Pret. Noraidīts. 24 par pret, noraidīts. 25 par, pret, noraidīts. 26 par, pret, noraidīts. 27 par, pret, noraidīts. 27, 8 par, pret, noraidīts. 29 par, pret, noraidīts. 30 par, pret, noraidīts. Kompromiss viens. Sākam balsot. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts grozījums 66 ar rokas pacelšanu par pret noraidīts. Grozījums 68 par pret. Jāpārbauda, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Labi, vajadzēja pārbaudīt. Tagad 70. grozījums par. Pret. Pieņemts. 71. par. Nē, 70. vajag pārbaudīt. Labi, 70. pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 71 par. Pieņemts. 74 balsojums par daļām. Pirmā daļa par. Pret. Noraidīts. Otrā daļa. Ne, jāpārbauda. Pirmo daļu pārbaudam. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad otrā daļa. Kas par? Kas pret? Noraidīts. Grozījums 75 par pret pieņemts. Grozījums 76 par pret noraidīts. Kompromiss, ja Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir grozījums 86 par pieņemts. Grozījums 90 par pret noraidīts. Kompromiss kā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 92. grozījums, kas par, kas pret, noraidīts. Grozījums 94 par, pret, noraidīts. Grozījums 90. 96 par pret noraidīts. Grozījums 100 par pieņemts. Kompromiss L. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir 109. grozījums, kas par pieņemts. 112. grozījums, kas par pieņemts pret, noraidīts. 114. par, pret, noraidīts. Kompromiss M. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir kompromiss N. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir grozījums 125. Par. Pieņemts. Grozījums 127. Par. Pret. Noraidīts. Grozījums 128. Par. Pieņemts. Kompromiss O. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad grozījums 143. Kas par? Pieņemts 145 par. Pieņemts 147 par. Pret. Noraidīts 149 par. Pieņemts 152 par. Pret. Noraidīts 154 par. Pret. Noraidīts 155 par pieņemts, 157 par, pieņemts, 159 par, pieņemts, 161 par, pret, noraidīts, 162 par, pret, jāpārbauda. Beidzam balsot.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 par atzinuma projektu ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgi sveicu mūsu referentu. Vai jūs gribētu kaut ko pateikt? Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs. Kā jau teicu, es tiešām ceru, ka daudzas labās idejas, kas mūsu komitejā uh, ir pieņemtas. Cerams, ka arī vidas komitejā tiks apstiprinātas. Paldies! Es tiešām tā ceru un novēlu gan jums, gan arī sev. Tagad ir nākamais punkts, ceturtais - globalizācijas radīto iespēju izmantošana, tirzniecības aspekti. Inta komiteja ir atbildīgā komiteja. Mēs esam tie, kas sniedz savu atzinumu, kāda un Bahas kundze ir mūsu atbildīgā referente. Tad varbūt ļausim izteikties mūsu referentei. Lūdzu, labrīt visiem! Vēlos pateikties kolēģiem, tiem, kuri šeit ir nākuši klajā ar ļoti labiem ierosinājumiem. Mēs visu laiku diskutējam par to, kāda ir izaicinājumi, kādas ir iespējas, bet kādi ir apdraudējumi, kas ir saistīti ar globālā tirgu tirgus rašanos, ir cevišķi tas ir saistīts ar lauksaimniecību, kas ir diezgan sensitīvs aspekts, un tāpēc arī komitejā mēs varam tiešām pamatoti teikt, ka lauksaimnieki ražošanā, ka viņi tiešām, viņu viedokli šeit ir atspoguļot šajā ziņojumā. Lielas paldies! Runājot par uh, šiem nosacījumiem, kas ir saistīti ar tirzniecība ar globalizāciju, tas viss tiešām ar vien lielākā mērā ietekmē situāciju Eiropas Savienībā. Un mēs varam, protams, daudz par to runāt, un mums ir nepieciešams pārliecināt par to arī kolēģis no Startautiskās tirzniecības komitejas. Jo izskatās, ka viņi nepievērš pietiekam daudz uzmanības šiem ārējiem faktoriem, jo mēs ļoti daudz tērējam kopējai lauksaimniecības politikai, bet ne visos gadījumos mēs ņemam vērā šos ārējos faktorus pienācīgi. Bet tagad ir laiks balsot. Pirmais grozījums - ar rokas pacelšanu. Kas par? Kas pret? Noraidīts. Tagad ir kompromiss A. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir grozījums 11 ar rokas pacelšanu, kas par pret. Nē? 8 or 11? Ok, ok, ok. Labi. Tad ņemsim vērā. Sekretariāts apstiprina to ka šeit ir kaut kāda kļūdiņa ieviesusies. Astotais grozījums, kas par? Kas pret? Noraidīts. Tagad ir 11. grozījums par pret. Nor, noraidīts. 12. grozījums par pret. Noraidīts. 13. grozījums par pieņemts. 14. grozījums par pieņemts. 15. grozījums par pret noraidīts, 16. par, pieņemts, 17. par, pieņemts, 18. par, pieņemts, 19. par, pieņemts, 20. par, pret, noraidīts, grozījums 21 par, pieņemts, 22 par, pieņemts, kompromiss B, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir 34. grozījums. Kas par? Pieņemts. Grozījums 39. Kas par? Kas pret? Noraidīts. Kompromiss C. Sākam balsot. Sākam balsot. C kompromiss. Balsojam, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir balsojums par 41. grozījumu, kas par, kas pret. Noraidīts. Ne, jāpārbauda. Labi, 41. grozījums pārbaudīsim. Sākam balsot. 41. grozījums, Agilēras kundzes eh, grozījums. Beidzam balsot. Es ļoti atvainojos. Vienkārši no tām rokām, ko es redzēju, vismaz no koordinatora rokām, es nevarēju to secināt. Tagad 42. grozījums, kas par pret. Noreidīts. Grozījums ne, jāpārbauda. 42 pārbaudīsim. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, labi. 43, kas par? Pieņemts. 44 par. Pret. Jāpārbauda. Sākam balsot. Zamikam. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. grozījums par. Pieņemts. 46 par. Pret. Jāpārbauda. 46. grozījums pārbaudīsim. Sākam balsot. 46. 46. Beidzam balsot. Pieņemts. D kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss E. Sākam balsot. E. Kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir grozījums, Kaputo kunga grozījums 58 kas par. Pieņemts. 59 par. Pieņemts. 61 par. Pret. Noraidīts. 63 par. Pieņemts. Nē, bet pārbaudīsim. 63. grozījums pārbaudīsim. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 64. Kas par? Pieņemts. 66. Pret. Noraidīts. 67. Par. Pret. Jāpārbauda. 67. grozījums pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 68 par, par pret, noraidīts, kompromiss F. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad mēs varam pāriet pie e kompromisa. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 82. grozījums, kas par? Pieņemts. Grozījums 84, kas par? Pret. Noraidīts. Grozījums 86 par. Pret. Pieņemts. Kompromiss H. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir grozījums 96, kas par pieņemts. Grozījums 97, kas par pieņemts. Pret. Jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss viens. I, I kompromiss. Sākam balsot. I kompromiss. Sākam balsot. Lūdzu. Beidzam balsot. Kompromiss ir pieņemts, līdz ar to tagad ir 104. grozījums, kas par pieņemts. Grozījums 105 par pret noraidīts. Kompromiss je. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kā kompromiss? Kompromiss kā? Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir grozījums 110 ar rokas pacelšanu, kas par pret noraidīts. 113 par pieņemts, 114 par pieņemts pret. Pārbaudīsim, 114 pārbaudām, sākam balsot. 114, jā. Simtu četrpadsmit. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 115, kas par? Pieņemts. Kompromiss L Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts tagad ir 120. grozījums ar rokas pacelšanu, kas par, kas pret. Noraidīts M kompromiss. Sākam balsot. Sākam balsot. M kompromiss. Beidzam balsot. pieņemts. Tagad ir N kompromiss. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss ir pieņemts. 122. grozījums, kas par, kas pret. Jāpārbauda. Sākam balsot. 122. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 123. grozījums, kas par? Pret. Jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir grozījums 124. Kas par? Pret. Noraidiet 125 par. Pieņemts 126 par. Pret. Jāpārbauda. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad atzinuma projekts ar grozījumiem. Sākam balsot par visu atzinumu kopumā, beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Vai referente gribētu kaut ko pateikt? Pirmkārt, protams, viņu apsveicam. Un pilnīgi visiem arī paldies un apsveikumi, kas ar viņu sadarbojušies, bet tagad lūdzu referente. Pani posev, či pani posev se zabrać būs? Madame de Florio. Lūdzu, kundze, jums vārds. Ein, ein herzlichen Dank. No sirds pateicos visiem kolēģiem Nu, liels paldies, protams, arī tiem kolēģiem, kas ir darbojas Intā un kas ļāva mums mūsu nostāju arī šeit atspā, atspoguļot un iekļaus. Nu, cerams, mūsu nostāja arī savā ziņojumā. Okay. Eh, Gratulējam! I... Apsveicam un novēlam jums tiešām to, ko jūs vēlaties. Mēs varam to atbalstīt. Tagad ir Balsojums paredzēts līdz 1. Eh, septembrim. Oktobrī mēs izskatīsim to plenārsēdē. Un tagad es sirsnīgi apsveicu Norbertu Lincu. Sirsnīgi jūs sveicam. Jūs šobrīd esat tādā tehniskā brīdī komitejas darbā, jo mēs tagad balsojam, bet pēcpusdienā būs ārkārtīgi interesanta diskusija, jo mēs tiksimies ar komisāra Koktiska Kongo, bet tagad mēs varam pāriet pie piektā darba kārtības punkta. Mūsu referents ir viceprezidents. Budžeta komiteja ir atbildīgā komiteja, un mēs esam tie, kas sagatavo atzinumu. Runa šeit ir par 2019. gada budžetu, par uh, sarunu mandātu bet uh, referents nav klāt. Tādu varbūt es varētu pavisam īsi pats pastāstīt. Nu, kā jau teicu, budžeta komiteja ir atbildīgā komiteja, viņus, viņiem ir vajadzīgs mūsu atzinums. Vērka Sela kungs ir atbildīgs. Bija 34 grozījumi, ir vairāki kompromisa grozījumi. Un nu, es ceru, ka tas ir būtiskākais. Vai kāds gribētu izteikties? A, witam panią, panią poseł. E, chciałbym jednocześnie panią poseł e, Maurin. Okay. Mormure. Nauczy się. Mormure kungs. Kundze, kas tagad ir uh, Denano kunga vietā. Jums ir ļoti sarežģīts uzdevums, jo mm, ceram, ka mēs varēsim tikpat labi sadarboties arī jums kā ar Denano kungu. Uh, Un tagad jūs varat izteikties, lūdzu. Uh, Liels paldies priekšādētāji. Jā, manā priekšā grūts uzdevums aizstāt uh, eh, Polšu Denano. Tas nebūs vienkārši. Nu, katrā ziņā man palicis vēl gads šī mandāta ietvaros. Nu, varu jums eh, pastāstīt, ka kopumā hm, viss ir ar šo ziņojumu kārtībā. Esam šo atzinumu izskatījuši, te pretrumu nebija. Dokuments ir nodots tālāk budžeta komitejai, lai notiktu tur balsojums 19. datumā. Nu, lūk, nu, tā teikt, šai ziņā viss ir mierīgi un rāmi. Žinkujami. Lielas paldies! parlamentā ir interesanti strādāt, jo mums ir ļoti daudz dažādu darbu. Ir nepieciešams tagad pabeigt daudz iesākto jautājumu, tāpēc arī novēlam jums veiksmīgu darbošanos parlamentā un vēlreiz sveicam. Tagad, attiecīgi, ir laiks balsot Varsel Siso kunga ziņojums kompromiss viens. Sākam balsot! Zamykam. Beidzam balsot. Kompromiss ir pieņemts, tagad ir grozījums 4. Kas par? Ar rokas pacelšanu, kas par? Pret. Noraidīts. Grozījums 7 par. Pret. Pieņemts. Grozījums 10, kas par? Kas pret? noraidīts. Grozījums astoņi, kas par pieņemts. Grozījums deviņi, kas par, kas pret, noraidīts. Grozījums vienpadsmit, kas par pieņemts. Trīspadsmit par pieņemts. Četrpadsmit par pieņemts. Piecpadsmit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 Pieņemts. 23 par. Pret. Noraidīts. 24 par. Pret. Noraidīts. 25 par. Pret. Noraidīts. 26 par. Pret. Noraidīts. 27 par. Pret. Noraidīts. 28 par. Pret. Nē, atvainojiet, 29. Pieņemts kompromiss. 2. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss ir pieņemts, tagad kompromiss 3. Trešais kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ir 33. grozījums ar rokas pacelšanu, kas var pret noraidīts. 34 par pieņemts. Kompromis 4. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss ir pieņemts. Tagad ir grozījums 42. Kas par? Pieņemts. Tagad ir grozījums 42. Četrdesmit trešais grozījums ir jābalso elektroniski. Lūdzu, sākam balsot! Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. Tagad līdz ar to tādu mēs varam balsot par atzinumu kopumā ar pieņemtiem grozījumiem. Sākam balsot! Beidzam balsot. Pieņemts. Atzinums ir pieņemts, līdz ar to sirsnīgi apsveicam mūsu referentu. Nodosim viņam šos apsveikumus. Es domāju, ka mēs esam tikuši galā ļoti labi. Es domāju, ka mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir sestais par priekšlikumu Eiropas parlamentu un padomas regulai par ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu par, un par padomas direktīvas 90-167 atcelšanu. Mūsu referents ir Agilera kundze. Atbildīgā komiteja ir mūsu komiteja. Atzinumus mums gatavo Envi, Linca kungs, mūsu draugs no Envi komitejas, no IMCO komitejas. Savukārt ir tāds lēmums, ka viņa atzinumu negatavos. Un Jūri komiteja strādā pie savā atzinumā. Agilēra kungs, es neredzu jūs. Nē, Agilēra kundze, es jūs neredzu, jā. Tepat jūs esat ļoti, ļoti atvainojos. Dod jums vārdu. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias, presidente. Lielas paldies. Paldies priekšādātāji. Labrīt visiem! ļoti labi, ka šis jautājums nonāca darba kārtībā tagad. Tas ir tas īstākais laiks. Vakar bija pēdējais trilogs, kas, eh, nu, tā teikt, rezultējās beidzot ar vienošanos attiecībā uz ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavošanu. Diezgan strauji izdevās veikt darbu pie šī dokumenta, tomēr vienu brīdi darbs aizkavējās, jo, kā jūs varbūt atminēsieties, Šī joma ir tā, kur mēs uzņemamies vadošo kā komite, lomu, kā komiteja, un, un te runājam par veterināriem produktiem un precēm. Bet savukārt ļoti līdzīgā ziņojumā vadošā, līdzīgos jautājumos vadošā komiteja nerad ir arī NV komiteja, tāpēc mums vajadzēja ar viņiem sastrādāties, lai varētu par visu šo jomu lemt. Uh, Un eh, ar šī ziņojuma projektu virzamies būtiski uz priekšu cīnībā, pēc, piemēram, pret antimikrobiālo rezistenci un tam līdzīgi. Šādā veidā nosūtīsim no komitejas un parlamenta vēsti par to, kādā veidā šī ārstnieciskā dzīvnieku barība izmantojam. Noklāti nu, visi aspekti, to starp arī antibiotiku lietošana. Katrā ziņā viss šis jautājums, visa šāda veida pārtiks lietošana tiks pakļaut regulējumam. Tātad, lūk, tas būs tāds jauns regulējums, attiecīgi pēc tam arī deleģētais akts um, attiecībā uz visu, kas attiec uz šādas barības patēriņu. Un visbeidzot, priekšādātā gribēja teikt, ka mēs darījām visu iespējamo, lai pārliecinātos, ka ārstnieciskās dzīvnieku barības ražošana trešās valstīs arī tiktu ietverta šeit, kā zināms, pants, un tas ir 122. pantā paredzēts. Nu, respektīvi, lūk, šais gadījumos jāpaturprātā, ka šāda veida barībai arī dzen ir jāatbilst, ja tā tiek importēta Eiropas Savienībā, ir jāatbilst ES kritērijiem. Esam ārkārtīgi priecīgi ar to, ko, par to, ko mums ir izdevies panākt. Kā jau teicu, ir panākta nu pat arī vienošanās un līdz ar to profilaktiska antibiotika izmantošana faktiski pilnībā tiek aizliegta. Domāju, ka komisijas un parlamenta mērķi šai gadījumā bija ļoti atbilstīgi. Viņi arī ņēma vērā mūsu viedokli par ārstniecisko dzīvnieku bari, barību. Tas atspoguļos arī medicīnas mm, medikamentu regulējumā. Nu, un šķiet, ka šis jautājums plenārsēdē tiks skatīts oktobra īsajā plenāra sesijā. Vēlos teikt paldies visiem ēnu referentiem, paldies visiem tehniskiem darbiniekiem, sekretariātam, paldies Gonzālam Matero kungam, kurš nu ir jau prom. Paldies visiem, kas izpalīdzēja, paldies Megijai sociālistu grupas asistentiem, manai paša asisten, manas, paš, manas pašas asistencei, Magdalēnai. Bez visiem šiem cilvēkiem tas nebūtu bijis iespējams. Darbs bija ļoti tehnisks, ļoti sarežģīts. Un eh, katra no politiskajām grupām eh, strādāja vaigas viedros, lai šo mērķi sasniegtu. Domāju, ka šis jautājums nav tāds, kas nu, kaut kādā veidā skartu tikai vienu vai otru politisko grupu. Nē, tas ir jautājums, kas ir svarīgi kop, svarīgs kopumā, ir svarīgi uzlabot šo antibiotiku rezistences jomu. Un jāpanāk, ka dzīvnieku audzēšana notiek uz krietni veselīgākiem pamatiem. Tātad paldies! Paldies vēlreiz visiem darbiniekiem, kas tehniski pie šī ziņojuma strādāja, un paldies visiem ēnu referentiem, kas procesā iesaistījās. Czy mamy jakieś... Vai kāds gribētu izteikties? Buda kungs, lūdzu. Nu, domnule președinte. Lielas paldies priekšādātāju. Izteikšos īsi. Gribēju teikt paldies Agilēras kundzei par viņas īstenotajiem centieniem. Šis tiešām bija ļoti tehniska rakstura ziņojums, un par šos pamatos arī ļoti sarežģīts, bet domāju, ka mums ir nu, izdevies nonākt pie labiem rezultātiem. Tomēr vēlos vērst jūsu uzmanību uz vienu faktu. Dalību valstīm šis tiesībāks būs atbilstīgi tālāk arī jāīsteno, jo esam dzirdējuši dažādas vēstis, nu, piemēram, no laukas saimniecībām Nīderlandē, kur bijuši šī tiesība akta pārkāpumi. Viņi ir izmantojuši aizliegtas vielas, nu, piemēram, kad runājam par uh, olu ražošanu. Uh, tiešām šādas vēstis klīst riņķī, un mēs taču centamies darīt visu, lai šādus pārkāpumus novērstu, bet nereti rezultātus nevaram gūt, tāpēc, ka nenotiek atbilstīga īstenošana. Paldies! Buda kungs ir viens no N referentiem. Vai vēl kāds gribētu kaut ko teikt, lūdzu? Neredzu nevienu. Tad vēlreiz došu vārdu mūsu referentei. nada más que añadir. Mm, es decir, creo... Nē, man īsti vairs nav nekā piemetināma. Nu, tas viss tiešām ir ļoti saprotami. Harmonizācija tiek nodrošināta ar šo uh, regulējumu, un tā būs visai efektīva un liederīga. Un, protams, ka tas uh, jau no paša sākuma bija zināms, ir ārkārtīgi svarīgi. Tas ir tas modelis, ko Eiropas Savienībā izvēlamies, un tas ietver attiecīgi visas šīs konkrētās jomas. Liels paldies! tad mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir saistīts ar delegācijas braucienu uz Somiju. Ja var, tad varbūt vispirms pāris ievadvārdi. Komitejā No 7. līdz 9. maijam komitejas delegācija devās uz Somiju. Mēs koncentrējāmies uz Kainu un Ziemeļa Savonijas reģioniem. Bijām arī uh, Ziemeļa austrumos Somijā. Mūsu mērķis bija iepazīties ar Somijas lauksaimniecības specifiskajiem aspektiem. Uh, kas ir saistīti ar dažādu veidu lauksaimniecisko darbību. Mēs gribējām redzēt, kā viņi ir norganizējuši arī lauksaimniecību vietās, kurās ir kāds dabas liegums vai kādi ierobežojumi. Delegācijai bija interesanti redzēt, kā darbojās um, mežkopības uzņēmumi. Mežsaimniecībā mums bija ļoti svarīga, jo Somijā tiešām mežu platības ir lielas. Mežsaimniecība bija mūsu apmeklējumā centrā, jo mūs interesē, ka tiek ņemts vērā daudzi E, apsaimniekošanas aspekti. Līdzsvara jautājumi mūs arī interesēja, kā arī biodažādība. Un Somijā ir arī daudzi novatoriskie risinājumi, kas ir saistīti ar bioloģisko lauksaimniecību. Mums bija arī daudzi tehniskie jautājumi, piemēram, mehanizācijas aspekti, kas mūs interesēja. Mums bija iespēja arī iepazīties tuvāk ar degvielas ražošanu. Jā, tiešām bija ļoti interesants brauciens. Un tagad es gribētu pateikties Elsijai Katainenai par to, ka viņa norganizēja šo braucienu. Jo Šis brauciens tiešām bija ļoti intensīvs, ļoti noderīgs. Un tāpēc arī vēlamies pateikties, arī vēlamies pateikties jums par ļoti jauku braucienu atmosfēru. Un tagad dodam jums vārdu. Un pēc tam es aicināšu izteikties arī tos deputātus, kas piedalījās šajā braucienā, bet tagad lūdzu Katēnenes kundze. Thank you, Mr. Lies paldies priekšādātāji, paldies par jūsu siltajiem vārdiem. Es varu teikt, es gribētu teikt paldies Agrī komitejas sekretariātam un visiem kolēģiem, kas piedalījās šajā braucienā uz Somiju. Un eh, tā, līdz ar to no nu, ar savu klātbūtni padarīja vispār šo pasākumu par iespējumu tikāmies ar ministriju, pārstāvēm, ar lauksaimniekiem, un paldies visiem, kas palīdzēja mums. Šie vietējie iedzīvotāji ļoti gaidīja šo apmeklējumu, un arī jāsaka, arī plašsaziņas līdzakļos Somijā šis apmeklējums tika plaši atspoguļots. Tā tas bija arī manā dzimtajā reģionā, uh, Dienvidu Somijā, Un eh, šis reģions pazīstams ar lauksaimniecību, mežsaimniecību. Nu, šie ceļojumi, protams, pārbraucieni bija diezgan gari, jo, protams, mums nav liels iedzīvotāju blīvums, bet jūs redzējāt, cik daudz tur ir mežu, cik daudz ezeru, kā jau priekšādētājs teica, vairāk kā 70% valsts sedz meži, un mums ir tūkstošiem ezeru. Nu tā kā faktiski šur un tur zemi vēl klāja sniegs, daudz kur redzējām nu, to, kā norisinās lauksaimniecība šai valstī, kas no visām lauksaimniecības valstīm atrodas vis tālāk uz ziemeļiem, cik lēni nāk vasara Eiropas ziemeļos. Nu, līdz ar to darbi daudz kur vēl pat nebija uzsākušies. Pirmā un varbūt tā eksotiskākā lieta mm, šai programmā bija apmeklējums zie, uz Ziemeļbriežu saimniecību. To padarīja iespējams Ziemeļbriežu asociācijas atbalsts. Un tur runājām par trim lietām, par trim problēmām. Pirmām kārtām par vilkiem, ziemeļbriežu audzēšana. Somijā tika apsviesta, un uh, to mums visu prezentēja tāda pavisam jauna audzētāja uh, Cita starpā tur satikāmies arī ar centrālās lauksaimniecības valdes priekšsādātāju, tāpat arī uh, eh, Lūk Juhans Martelens, kas ir arī lauksaimniecības ministrs. Apmeklējām arī milzīgu kokzāģētavu, kas, piedāva, eh, kas nodrošina uh, siltumu bioetanola rūpnīcu, kur savukārt notiek otrreizējā pārstrāde. Un tur redzējām, kas notiek, lūk, piemēram, skaidām, kas nāk no tuvējām kokzāģētavām, kā, kā tiek šis bioetanols ražots un tā tālāk. to forestry site of Pons. Apmeklējām arī Ponsas reģionu, Un e, tas ir viens no e, koksnes ražotājiem. Un šais e, mežos redzējām, cik ilgspējīgs, ilgspējīga ir mežsaimniecība Somijā. 70%, kā jau teicu, ir nosakti ar mežu. Un mēs dažādā veidā šo mežu arī izmantojam, darām to ilgspējīgi, cenšoties nodrošināt bio daudzveidību, bioloģisko daudzveidību. Tātad, uh, un tas eh, ir ierakstīts kā pienākums arī mūsu tiesību aktos. Mm, tas attiec uz ikvienu meža īpašnieku. Tik, mm, bijām arī Ponsas galvenajā mītnē un ražošanas eh, vietās, Viermas pilsētā. Tur deputāti ehm, devās ekskursijā pa rūpnīcu, saņēma dažādus skaidrojumus par to, kā norisinās šīs visas eh, koksnes ievākšanas, automašīnu ražošanas lietas. Uh, Tāpat devāmies arī uz tādu tipisku piensaimniecību. 68 e, piena govis, viena robota iekārta, kas, nodarbo, kas veic slaukšanu, un, e, nu, svarīgi, ka e, šajā gadījumā runājām par subsīdijām un griestiem KLP kontekstā. Un apmeklējuma pēdējā dienā mums bija iespēja apmeklēt vienu no lielākajām mālus ražotnēm e, Somijā. Olvi, un tur mēs redzējām, kā šī robotika un automatizācija ir pārņēmusi darbus, un kā tas tiek pilnībā izmantots arī pārtiks ražošanas nozarē. Un visbeidzot, apmeklējām arī agriturisma ietvaros strādājošu e, ģimenes saimniecību, kas saņem otrā pīlāra investīciju ieguvumus. Nu, un, protams, ka devāmies arī uz saunu un varējām e, nopeldēties ļoti augstā ezerā e, naktī. Nu, tā tad nebija tā, ka mēs tikai to vien darījām, kā strādājām. Nu, lūk, Tāds stāsts no mūsu puses. Manuprāt, ceļojums bija labs. Es ceru, ka tas padziļināja arī apmeklētāju informāciju par to, kā šī lauksaimniecība var norisināties pie dažādiem apstākļiem un cik dažādi ir šie apstākļi atsevišķīgās Eiropas vietās. Paldies! Paldies visiem, kas ieradās! Un, kolēģi, nu tiešām, cik jauki, ka ieradāties un ka varējāt to visu redzēt un apskatīt. Paldies par to, ka jūs norganizējat šo braucienu, un tagad lūdzu aicinām nākamu runātāju Dolfmanu kungu. Jā, danke, Herr Vorsitzender. Nein, inhaltlich war. Lies paldies. Saturiski tiešām šeit nevaru pat neko piemetināt. Eh, varu tikai tiešām teikt, ka tas bija ļoti interesants ceļojums, it īpaši šī mežsaimniecības daļa. Man ļoti interesēja arī šis novatorisms, kas parādījās mežsaimniecības jomā. Uh, Te var no sirds teikt pālies kolēģei Katainenai par ļoti labo sagatavošanās darbu un eh, to silto uzņemšanu, ko piedzīvējām komandējuma laikā. Paldies! Tak, tak. Lielas paldies! Tagad lūdzu Jāna Kungs. Paldies priekšādātāji! Es arī gribu teikt paldies Elskai un viņas komandai par to, ka viņš šo ceļojumu, šo komandējumu norganizēja. Sākot, tas, kas man tiešām no sirds pārsteidz, ir bija šī viesmīlīga, ārkārtīgā viesmīlība, ko izjutām no apmeklētāja puses. Nu jā, un ja kāds nu, tur gribēja uzdot jautājumu, kur ir mežs, tad mežs bija visapkārt un visur. Tā ir milzīga atšķirība no manas valsts. Mums ir pavisam neliels, neliels tāds mežu teritorijas Dānijā. Un, uh, Bija ļoti interesanti redzēt arī, cik ilgspējīgi strādājat ar mežiem. Viss tiek no jauna atkal apstādīts, tad cirsmas tiek atkal apstādītas un faktiski meža teritorija pat paplašinās. Un eh, nav tā, ka meži tiek cirsti tikai biodegvielas ražošanai un tie samazinās eh, teritorijas ziņā. Nē, gluži otrādi teritorijas eh, vēršas plašumā, ir tāpat laikā ļoti veiksmīga koksnes ražošana, enerģijas ražošana un tā tālāk. Vēl viens aspekts, kas man bija tāds pārsteidzošs, bija šī ļoti īsā augšanas sezona, un šī garā robeža ar Krieviju, protams, eh, arī rada tālākas grūtības, īpaši ņemot vērā Krievijas īstenoto boikotu, un ar šo ļoti īso mm, ražoš, augs, augšanas sezonu eh, lauksemnieki arī sastopas ar problēmām, viņiem vienlaikus tāpat laikā nāks joprojām būt konkurētspējīgiem Eiropas tirgū. Tomēr es, esam redzējuši, cik eh, veiksmīgi darbojas šīs saimniecības, kā tās pilnībā pilnībā izmanto jaunās tehnoloģijas, lai varētu uzlabot konkurētspēju. Un tas ļoti labi arī parādīja, ka ir vajadzīgas diskusijas KLP ietveros par nu, šādu veidu atšķirīgiem apstākļiem, tā lai varētu ņemt vērā šīs klimatu pārmaiņu radītās atšķirības starp dažādām saimniecībām. Tas arī viss no manas puses. Paldies, priekšsādātāji! Paldies, tālāk Agņūkungs! Nu, es gan nedavos šai um, komandējumam, man tas būtu visai labi paticis, jo tas acīm redzot tika ļoti veiksmīgi organizēts. 2009. gadā tāpat laikā, nu, man, es devos ar mašīnu no ziemeļas pašas augšas līdz lejai, un ļoti interesanti bija šī ceļu karta Somijā, bija ļoti labi tāda atbilstīga asfaltāta ceļa, savukārt tūmā pie Krievijas eh, robežas šie ceļi faktiski pat nebija iezīmēti kartē, un man tiešām bija mm, milzīgs pārsteigums par šo milzīgu, milzīgu atšķirību starp komunismu un kapitālismu. Somija vienkārši ar politikas eh, palīdzību bija pārvērtuši šo valsti par tādu valsti, kurai ir patīkam un jauki dzīvot. Nu, un Krievijas e, robežas pusē noteikti vienkārši e, bēdulēja noteikti. Un kas, es tikai gribēju vēl pavaicāt, kas notiek ar cukurbiešu ražošanu Somijā? Es saprotu, ka kādreiz tas bija aktuāls e, temats, bet kas notiek ar šo jomu šobrīd? Paldies, nākamais runātājs. Kyllä, herra puheenjohtaja, vastaan suomeksi tähän. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, uzdošu sekojošu jautājumu. Uh, kas attiec uz uh, cukurbiešu ražošanu Somijā, ir palikuši tikai ļoti nedaudzas saimniecības, tikai ir atsevišķi rajoni dienvidos, tur vēl saglabājušās ir dažas cukurbiešu audzējušas saimniecības, un tikai viena cukurbiešu pārstrādes rūpnīca ir atstāta. Tā tad um, cukuražotam ir ļoti būtiski uh, samazinājusies. Un paldies kolēģiem visiem, kas piedalījušies šajā ceļojumā. Lielas paldies par ļoti jaukajiem siltiem vārdiem. Es ļoti ceru redzēt jūs atkal Somijā. Es vairs neredzu nevienu, kas uh, gribētu uzdot jautājumu. tad eh, es domāju, ka tā pieredze, kas mums ir gūta Somijā, mūs ļoti noderēs mūsu ikdienas darbā. Un tas viss bija ļoti interesanti. It īpaši interesanti bija uzklausīt domas par eh, Somijas-Krievijas attiecībām. Kā arī par to, ko Somija dara šajā konkrētajā nozerē. Arī ļoti interesanti ir dzirdēt par to, ko Somija dara reģionā kopā, arī saistībā ar Baltijas reģionu. Tas bija ļoti īsi ceļojums, bet mēs nokonstatējam, ka Somija ir valsts, kas ir bagāta ar ūdens resursiem. Un no pašiem ziemeļiem ir daudz šo ūdens tilpņu un ūdens resursu. Mēs eh, labi varējām novērot to, ka ir arī piena ražošana, ir saimniecības, kas ražo pienu, un bija arī kādi citi locekļi mūsu komitejā. Mums bija dažādi valstu pārstāvji, mūsu delegācija arī Grieķijas pārstāvi. Varbūt uh, Tas viss arī labi noderēja Grieķijas eh, Somijas attiecībām. Katrā ziņā liels paldies visiem! Paldies eh, Somijas kolēģiem, gan deputātiem, gan palīgiem. Jūs esat ļoti aktīvi un eh, ļoti rūpēties par mums, un tad, tad mēs gribētu pateikties ne tikai jums, bet arī pilnīgi visiem pārējiem. Varbūt, ka jūs varētu arī nodot mūsu pateicības vārdus visiem. Un līdz ar to mēs beidzam šo darba kārtības punktu diskutēt. Paldies Katainenes kundzei. Un tas nozīmē, dāmas un kungi, ka mēs esam pabeiguši šo daļu mūsu sanāksmē. Nu, mēs ļoti ātri un dinamiski strādājam, mēs bijām ļoti disciplinēti balsošanas laikā, tāpēc mēs, mēs ātri tikām galā ar daudziem jautājumiem, esam beiguši šo sanāksmes daļu. Un e, mums e, vēl ir ļoti daudz jautājumu, kas būtu diskutējami koordinātoru grupā. Uh, ja mēs varētu varbūt koordinātoriem tikties 15 minūtes ātrāk, mums ir ļoti daudz jautājumu koordinātoru darba kārtībā. Es eh, nezinu, vai būtu iespējams ātrāk mums sarunāt. Bez 15, 11, 10.45, ja nav iebildumi, tad pārtraukums līdz 10.45 un tad pēcpusdien Mēs visi tiksimies un turpināsim darbu 14.30, jo mums ir arī sanāksme ar komisāru. Tāpēc ļoti lūgtu, lai jūs nekādā gadījumā nekavētu un būtu klāt šeit tieši 14.30, lai mums būtu pietiekami liels kvorums, kas būtu cienīgs, lai tiktos ar komisāru. Tad, tad pārtraukums līdz koordinātu toru sanāksmei un sākam, beidzam šo daļu un turpināsim pēcpusdienu arī. Paldies!